prezidenta uh, Bežika Idesepsi, viceprezidente uh, Mogherini kundze, um, ministra kungs, mums ir šodien uh, liels gods uzņemt Eiropas parlamentā Tunisijas republikas prezidentu. Es gribu uh, teikt, ka esmu ļoti aizkustināts uh, ar jums tikties, prezident kungs, gadu pēc mūsu pēdējās tikšanās Tunisā un gribu paust pateicību par uh, sirsnīgo uzņēmšanu, ar ko saskāros jūsu valstī. Un uh, šajā uh, sēdē ar divu dienu nokavēšanos gribu sveikt jūs dzimšanas dienā, nevis 8. De, 90. dzimšanas dienā, es saku 9.0 dzimšanas dienā. Man teica, ne, man prezidenta kungs teica, nesakiet 90, sakiet 9.0, un es jūs sveicu šai dzimšanas dienā. Jūs, prezident kungs, šeit esat savu draugu un partneru vidū. Mēs visi uh, savā sirdī atbalstām Tunisijas demokrātiju. Jūsu valsts šodien ir plurālisma un iecietības paraugs. Tajā ir garantētas konstitūcijā tiesiskums, uh, Uh, individuālās brīvības un uh, visu tiesības. Tunisija mums ir uh, skaidrs paraugs šajos sarežģītajos laikos. Mēs apzināmies, ar kādiem milzīgiem drošības, ekonomikas un drošības izaicinājumiem ikdienā saskaras Tunisija. Uh, Par to es varēju pārliecināties savas vizītes laikā, un tomēr man izveidojās pārliecība, ka par spīti visām šīm grūtībām Tunisijā ir milzīga bagātība. Jaunieši, kas ir eh, radoši un enerģijas pilni, un ir Tunisijas nākotne, un jūs varat rēķināties ar šo atbalstu, lai veiktu uh, Uh, vērienīgas reformas, lai atjaunot Tunisijas pilsoņu uzticību, vietējo investoru uzticību un starptautisko investoru uzticību. Par to liecināja ekonomikas konferences, kas notika jūsu valstī. Tunisija nav viena pati šai situācijā. Šīs uh, nedēļas sākumā Tunisijā notika starptautiska ekonomiskā konferences, kas apliecināja to, ka ir atbalsts Tunisijai. Eiropas Savienība un dalība valstis pildīja savas saistības. Mēs šodien atzīmējam kopīgās sadarbības 40. jubilēju. Eiropa ir jūsu valsts pirmais tirzniecības partners, ar to mēs lepojamies. Mēs esam gatavi iet vēl tālāk. Mēs esam uh, apņēmušies veidot ar jums privileģētu partnerību. Un ir nepieciešams uh, apliecināt uh, un ie, iedzīvināt mūsu attiecību neapvēršamo raksturu. Mums ir kopīgs skatījums uz nākotni vidusjūras abos krastos jaunieši nekad nav bijuši tik labi izglītot. Viņiem ir kopīgas cerības, viņi vēlas ceļot brīvi, dzīvot un strādāt un gūt no tā gandarījumu. Mums ir jāpiepilda jauniešu cerības un tādēļ es apsveicu Eiropas Savienības jauno iniciatīvu, jaunatnes telpas izveidi. Mēs vēlamies atbalstīt uh, talantu attīstību un dot jauniešiem uh, mobilitātes iespējas Tunisijā. Tas ir labākais ieguldījums, uh, ko mēs varam izdarīt, lai uh, nodrošinātu visas sabiedrības saskaņotu attīstību. Mēs nedrīkstam atstāt jauniešus uh, nāvīgās ideoloģijas varā. Mēs varam uh, izjaukt visa veida ekstrēmistu sagatavotos uh, negatīvos scenārijus. Mēs varam apliecināt, ka vispārējās vērtības ir spēkā gan Eiropā, gan Tunisijā. Un es gribu apsveikt uh, jūsu iniciatīvu, uh, atverot Bardo muzeju un ap, pieņemot uh, uh, Tunisijas deklarāciju pret terorismu un par iecietību un dažādu reliģiju līdzās pastāvēšanu. Tunisija, tās jaunieši, tās uh, tauta un valdība uh, ir Uh, mums jāatbalsta. Un tagad uh, dodam vārdu Tunisijas prezidentam.